Chers collègues, je vous prie de gagner votre place, s'il vous plaît. Dāmas un kungi, lūdzu, ņemiet vietas. Notre séance est ouverte. Sākam sanāksmi. Vēlos pārliecināties, ka nav nekādu komentāru par mūsu šās dienas darba kārtību, un jūs to varat apstiprināt. Es vēlētos piedāvāt dažus grozījumus. Vispirms, ja neiebildīsiet, Tas saistīts ar Monikas Holmējers, mūsu referentes eh, darba kārtību. Es vēlētos piedāvāt eh, sākt ar balsošanu par 13. punktu, kas attiec uz ēku politiku. Vēlos arī, lai mēs balsotu grupēti. Tā kā par dažiem jautājumiem mēs runāsim plenāru sesijā jau nākamnedēļ, ir steidzami jāpieņem šie jautājumi, Tāpēc vēlos sākt ar balsojumu par 2016. 17. gada budžetu. Septīto punktu par to mēs balsosim pēc 12. punkta. 9. un 15. punkts to atliksim uz vēlāku laiku. Un 17. punktu izskatīsim tūdaļ pēc balsošanas. Un atgādināšu arī, ka rīt man būs jāpamet komitejas sanāksme apmēram 10.30. Man ir arī daži paziņojumi jums. 31. augusta, 15. septembra un 26. septembra sanāksmēs koordinātori pieņēma sekojošus lēmumus. Tie ir diezgan lielā skaitā, kas attiecas uz ziņojumiem un atzinumiem kas attiec uz atzinumu, lai grozītu uh, regulu 1303.13, uh, kas attiec uz uh, dažiem finanšu aspektiem, dažām dalībvalstīm, kuras saskars ar smagām grūtībām vai kuras riskē saskarties ar smagām grūtībām no finansiālās stabilitātes viedokļa, ir ticis pieņemts lēmums nosūtīt vēstuli reģi komitejas loceklim priekšsēdētājiem tā vietā, lai sagatavot atzinumu, kā mēs to sākotnēji bijām nolēmuši. Control of spending and monitoring EU e use guarantee uh, schemes cost effectiveness. Tātad, kas attiecas uz šo atzinumu, budžeta kontrolas komiteja ir atbildīga par šo ziņojumu, S un D ir atbildīga par atzinumu. Mēs esam nolēmuši pieņemt arī atzinumu Lībe komitejai par um, pār, piedzīvotāju pārvietošanu, un deprēkungs būs mūsu uh, referents. Koordinātori arī vienojās, ka informācija, ko saņemam no komisijas par lielajiem budžeta lēmumiem un arī kas attiecas uz lielo politisko dialogu šajā jautājumā, diemžēl eh, tas nenotiek pietiekam regulāri. Un komisija saņems arī detalizētāku informāciju par to, ko mēs sagaidām šajā jautājumā no komisijas. Lai komisijas locekļi varētu īpaši rūpīgi pievērsties šiem uh, punktiem. Mums ir nepieciešama informācijas apmaiņa, un tā ir jābūt regulārai. Tālāk, kas attiecas uz uh, budžeta komitejas darbu Eiropas semestri ietvaros, mēs apspriedām arī šo jautājumu un nolēmām nesagatavot atzinumu ekon komitejai par 2016. gada semestri. Mēs nolēmām pasūtīt pētījumu par sinerģiju uh, Eh, kāda ir eh, Eiropas Savienības budžetam un nacionālajiem budžetiem, tad, kas attiecas uz gadskārtējo izaugsmu. Citiem vārdiem sakot, visi šie te ziņojumi par Eiropas semestri mūsuprāt ievērojami neietekmē lietu gaitu, un tāpēc mēs nolēmām pārdomāt, lai tik tiešām rastu patiesu pievienoto vērtību un svirs efektu, un tāpēc sagatavosim pētījumu. Mūsu referents un speciālists fiskālās kapacitātes jomā Raimers Bēge būs mūsu atbildīgais jautājumam par ekonomisko stabilitāti. Tātad runa ir par um, semināru, kas notiks Bratislavā. Bet Bogs kungs, diemžēl, nevarēs doties uz šo pasākumu, un tāpēc jūsu priekšsēdētājs aizstās viņu. Tas, protams, nozīmē vilšanos šīs konferences dalībniekiem. Tāpat arī nolēmts nosūtīt atbildes vēstuli lūgumrakstu komitejai. 1049. lūgumraksts, kurā pilsoņi ir izteikuši savas bažas par daudzgadu finanšu uh, plānu sagatavošanu. Tālāk, kas attiecas uz ziņojumiem un atzinumiem. Uh, par eh, Eiropas parlamenta reglamentu vispārējo pārskatīšanu. Jūs priekšsēdētājs ir atbildīgs par šiem priekšlikumiem un informēs jūs par to, tik līdz būs sagatavoti šie balsojumi. Tālāk Eiropas kultūras mantojuma gads mēs nolēmām nosūtīt kultūras komitejas priekšsēdētājiem vēstuli un nolēmām sagatavot atzinumu Eiropas aģentūra eh, drošībai un veselībai darbā un arī Eiropas centram um, profesionālās apmācības jomā un Eiropas fondam, kas eh, cenšas uzlabot darba apstākļus. Nodarbinātības komiteja ir atbildīgā šajā jautājumā. Jats Gējers būs atbildīgs par šo triju atzinumu sagatavošanu. Tāpat arī nolēmām sagatavot atzinumu Lībe komitejai, kas attiecas uz Eiropas Savienības eh, regulas 604.13, kas attiec uz Eirodaku un pirks nospiedumiem un tā tālāk un tā joprojām. Deprēkungs būs mūsu referents šajā jautājumā. Koordinātori arī nolēma nesagatavot atzinību ekon uh, komitejas ziņojumam. Un koordinātori arī atbalstīja nākamo trialogu darba kārtību 2017. gada budžeta trialogam sanāksim paredzētu 17. oktobrī. Mēs atbalstījām arī vēstuli, ka ir paredzēts sagatavot reģiju komitejai uh, attiecībā uz tiem um, deputātiem, kur saskars ar finansiālām grūtībām. Jose Manuels būs uh, mūsu komitejas pārstāvis šajā struktūrātajā dialogā ar komiteju par iespējām uh, atlikt uh, uh struktūra fondu izpildi attiecībā uz Spāniju un citām valstīm, kuras saskars ar grūtībām uh, fiskālā deficīta jomā. Tātad, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu, mēs izraudzījāmies attiecīgi mūsu komitejas locekli, kas sagatavo šo dokumentu. Jūs esat saņēmuši arī atskaiti par mūsu sanāksmi 31. augustā. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad mēs varam uzskatīt, ka šo dokumentu esam pieņēmuši. Un tagad būs gara balsošanas sesija, kas mūs nodarbinās šodien visu dienu un iespējams pat rīt. Tālāk ēku politika. Es sveicu šeit mūsu referenti Moniku Holmējeri, kas vēlējās, lai eh, šis ziņojums tiktu izskatīts kā pirmais. Holmējers kundze, vai jums būtu kādi komentāri? Priekšsēdētājs izteikšos pavisam īsi, ja jums nav iebildumi, jo šis eh, projekts um, tiek skatīts, un nākamnedēļ referents uh, skatīs to vēlreiz uh, un uh, grozīs un pielāgos, jo šī ir neliela sastāvdaļa no lielā riska projekta. Un tas, principā, tas, ko mēs varam izlemt vienā solī, mm, bet šis solis mums ir svarīgs, tas ietekmēs arī pārējo un vēlamies gūt labu pārskatu par uh, visu, kas mums ir, un tas notiks nākamnedēļ. Līdz ar to es gribētu uh, pieņemt šo mm, projektu nākamreiz tiekoties. Tad es vēlos uh, saskaņā ar 203. reglamenta pantu pieprasīt uh, atlikšanu. Es domāju, ka nevienam nebūs nekāda iebilduma. Tad izskatīsim šo ziņojumu nākamnedēļ. Rapport euh, Budget modificatif numéro 3 et sur... Euh... Budžeta grozījumu trīs par mūsu institūciju drošību, iestāžu drošību, fizisko drošību. Tātad vispirms balsojam par ceturto grozījumu. Varbūt pārbaudīsim vispirms, vai mūsu sistēma elektroniskā balsošanas sistēma pienācīgi darbojas. Aicinu jūs ievietot savas balsošanas kartītes. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Visi nav nobalsojuši. Trīsdesmit trīs kartītes ir ievietotas mašīnās. Un tikai 30 šobrīd ir nobalsojuši. 31. Kuram ir kādas grūtības? Labi, tad beidzam balsot. Divi deputāti nav izteikuši savu viedokli. Tātad budžeta grozījuma numur 3 2016. gada projektam. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Grozījums numur 5 par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret atturās noraidīts. Trešais grozījums par pret atturās noraidīts. Un tagad par visu dokumentu tekstu kopumā bez grozījumiem. Sā, sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Budžeta grozījums numur 3 ir ticis pieņemts 26 balss par, 7 pret. Tālāk Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Te nav nekādu grozījumu. Tad sākam balsot personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 32 balsis par, viena pret un viens atturējies. Tālāk mūsu kolēģa Gonzāles Pons sagatavotais ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondus izmantošanu eh, Zviedrijas pieteikums Ērikson gadījums. Pirmais grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais Trešais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais ir atsaukts. Sestais grozījums par. Pret. A, pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Septītais atkrīt. Devītais par pret, atturās, pieņemts. Desmitais par, pret, atturās, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturās, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturās, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, atturās, pieņemts. 14. par pret atturās pārbaudīsim. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret, 10 par. 15. grozījums par. Pret atturās pieņemts 16. par, pret, atturās pieņemts 17. par, pret, noraidīts, un tagad par visu dokumentu tekstu kopumā ar izdarītiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? 27 par, 7 pret pieņemts. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Microsoft Somija, Sarvamā kunga sagatavotājs ziņojums. Pirmais grozījums par. Pret. Pieņemts. Otrais par. Pret. Celiet brašāk rokas. Paldies, pieņemts. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par pret atturās pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. Devītais par pret pret atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret pret atturās pieņemts 12. par pret atturās pieņemts 13. par pret atturās pieņemts 14. par pret atturās pieņemts 15. par pret atturās pieņemts 16. par pret atturās pieņemts, 8, 17. par pret atturās pieņemts, 18. par pret atturās pieņemts, 19. par pret atturās pieņemts, 20. par pret atturās pieņemts, 20. Šķiet, ka 21. atkrīt, jo 7. pieņemts. Tagad par visu dokumentu tekstu kopumā ar izdarītajiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems 28 balsis par 6 pret. Tālāk Gajerkungs ziņojums. Te ir 250 grozījumi, tāpēc referents uzskata, ka mums būtu nepieciešams vairāk laika, un mēs atliksim balsošanu par šo dokumentu. Desmitais punkts darba kārtībā. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas. Jose Manuela Fernandez ziņojums. Pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Sestais par. Pret atturās noraidīts. Septītais par pret atturās noraidīts. Astotais par pret atturās noraidīts. Piektais par pret atturās noraidīts. Trešais par pret atturās noraidīts, 9. par pret atturās pieņemts, 10. par nē, saka priekšsēdētājs atvainojos. Runa ir par pirmā punktu, pirmās rinkops pirmo punktu Mums ir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 un tā tālāk un tā joprojām, līdz 25. vai jūs var, uzskatāt, ka mēs varētu balsot par tiem blokā? Tad balsosim blokā. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 30. par pret, atturās, noraidīts. 26. par, pret, atturās, noraidīts. 27. par, pret, atturās, noraidīts. 31. par, pret, atturās, noraidīts. 28. par, pret atturās pieņemts. 29. ir atsaukts, 32. arī, 34. arī. Mutiskais grozījums. Trešajā punktā, kas ticis grozīts, un, un tā tālāk, un tā joprojām, kas par pret atturās pieņemts. 33. atsaukts, 35. par, pret, atturās, noraidīts, 36. par, pret, attur, atturās, noraidīts, 37. par, pret, atturās, noraidīts, 38. par, pret, atturās, pieņemts. 39. par pret pārbaudīsim. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 20 balsis pār 15 pret. Tas bija 39. 40. par pret atturās. Nav īsti skaidrs. Lūdzu, paceliet rokas. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 pār 19 pret. Tālāk kompromiss grozījums par 4. punktu, kas par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otro grozījumu jau sēdz kompromiss. Tad 46. tagad par. 46. Iepriekšējos grozījums nosedzām ar kompromisu. 48. par. Lūdzu, paceliet rokas. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 47. par. Pret. Atturās. Noraidīt. 48. par pret atturās noraidīts, 49. par pret atturās noraidīts, 50. par pret atturās noraidīts, 51. par pret atturās noraidīts, 52. par pret atturās pieņemts. 53. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Tagad balsojam par visu dokumentu tekstu kopumā. D'accord. Moi, je ne peux plus voter, mais... Es vairs nevaru balsot, bet jūs varat balsot tātad par visu tekstu. Lūdzu, personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 7 pret, 1 atturas. à nouveau rapport de monsieur. Un tagad atkal Fernandes kungs ziņojums uh, par um, budžeta pārvietojumiem par trešo iedaļu komisijas budžets Nous avons deux virements. Divi pārvietojumi. 5 miljoni. Vai ir kādi īpaši komentāri par šo? Tātad divi šie, divi šie pārskaitījumi izriet no balsojuma sekām, no balsojuma, ko mēs jau noturējām tātad par uh, globalizācijas pielāgojumu fondu. Uh, 21. Pār, tad, tad pār šis pārvietams 5 miljoni 364 tūkstoši eiro un 22, 22. Šis naudas pārskaitījums ir Zviedrijai. 22. Tātad šis pārvietojums arī tas ir globalizācijas pielāgojuma fonds. 3 miljoni 957 tūkstoši eiro. Nu, lūk, tas loģiski izriet no balsojuma. Labi, tad elektroniski balsojam par pirmo šo pārnesi, pārvietojumu. Somija, Microsoft. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, labi. Beidzam balsot. 27 par 6 pret apstiprināts. Otrais pārvietojums Zviedrijai - Eriksons. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 7 pret apstiprināts. Pār pārējām 16. Uh, gada budžeta iedaļām Lūdzu Deprēkungs. Uh, oui, Jā, priekšsadētāji, 44 tūkstoši eiro pārvietojums problēmas nerada, 44 tūkstoši pārvietojums, uh, kas attiecas uz valodu kursiem. Aizvien vairāk ir deputāti, kuri vēlas uh, iegādāties, kuri vēlas iemācīties valodu, tad arī apģērbu iegādēju šoferiem. Mēs e, šeit kompensējam arī cēnu pieaugumu kafijai un ūdenim, jo ir mainīt, e, mainīts uzņēmums, ar kuru ir noslēgts līgums. Nu, lūk, ļoti tāda īpaša operācija nedaudz. Uh, jocīga, bet tātad problēma tur nav. Labi. Tad arī bez balsojuma varam uzskatīt, ja iebilžu nav pret šo, tad nav nepieciešams balsot, tad pieņemts. Tālāk. 2017. gada budžeta projekts. Pirms sākam balsot, Es aicinu komisiju mūs iepazīstināt ar uh, jaunākajo, um, jaunāko informāciju pirms balsojuma, ja komisija vēlas to darīt. Jā, priekšsēdētāji kungs, esmu šeit pašās beigās. Paldies par man doto vārdu. Turpināšu angļu valodā priekšsēdētāji. Dāmas kungi deputāti, paldies par man sniegto iespēju jums eh, sniegt eh, arī informāciju par grozījumiem, kas ir iesniegti pagājušajā piekdienā. Vispirms vēlos atgādināt, ka Georgievas kundze vicepriekšstādātā divas nedēļas atpakaļ nāca klajā ar vidusposmu pārskata pakotni. Tur ir priekšlikumi, kas lielā mērā arī sāskan ar iesniegtajiem uh, grozījumiem šīs dienas balsojumam komitejā. Vispirms vēlos tiešām apsveikt un izteikt prieku par šiem grozījumiem. Lielākā daļa grozījumu piedāvā atjaunot apropriāciju līmeni, kā to piedāvāja komisija 2017. gada budžeta projektā. Es arī vēlētos izcelt to, ka grozījumi, kas piedāvā palielināt izdevumus. Es arī piezīmēju, ka šie grozījumi attiekties, attiektos uz vairāk nekā 4 miljārdu pieaugumu. Šajos grozījumos tiek piedāvāts arī atjaunot uh, tēriņu līmeni, apvārsni 2020 un arī Connecting Europe Facility, atjaunot uh, tātad to līmeni, pirms tika panākta vienošanās par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Te uh, komisija piedāvā arī vidustermiņu pārskatu, un arī tur mēs norādījām, ka ir nepieciešams palielināt finansējumu šīm programmām Jo šīs programmas tiek īstenots ļoti ātri. Īpaši tas attiec uz apārsni 2020, kā arī Connecting Europe Facility, Kosme un Erasmus programmas. ir šī konverģence. Pieauguma līmenī Ir arī jāņem vērā atbilstība ar daudzgad finanšu schēmas griestiem, kā arī jāņem vērā nepieciešamības citās jomās, prioritārā jomā, piemēram, kas attiec uz migrāciju pārvaldību. Tad ir arī vairāki grozījumi, kas piedāvā palielināt izdevumus lauksaimniecībā. Arī šeit Komisija jau ir paziņojusi, kā piedāvājumi integrēt ar grozīm vēstules starpniecību, um, lauksaimniecību vēstuli, kas uh, tiks publicēta visam drīz, uh, piedāvājumi palielināt pakotni tieši piena nozarei. To jau paziņojam jūlijā. Tālāk par jauniešu nodarbinātīs iniciatīvu. Arī te ir konverģence, šī saskanība ar iesniegtajiem grozījumiem vidustermiņa pārskatām. Eiropas komisija pašlaik izvērtē, kad vislabāk iekļaut uh, šīs iniciatīvas uh, paplašināšanu. Tālāk, kas attiecas uz imigrācijas aspektiem, imigrācijas plūsmas pārvaldību. Es piezīmēju, ka ir vairāki grozījumi, kas prasa izveidot jaunus budžetlīnijas, instrumentus. Um, tajā sadaļā, kur runājām par drošību un pilsonību, šeit vēlos pievērst jūsu uzmanību tām, ka ir ļoti svarīgi reaģēt šajā jomā, ņemot vērā, kā situācija nepārtraukti uh, mainās Eiropas Savienībā, ir jārīkojas, un šīs plūsmas ļoti ātri pārvietos no vienas vietas uz citu. Budžeta uh, līnijas arī pieaug. Tas, kas tāds, tas ir kas tāds, kas var uh, samazināt atbildes ātrumu. Uh, īstenošanas fāzē, bet mēs esam jau redzējuši, ka šai atbildēji ir jābūt ļoti uh, uh, proaktīvai. Vairākie grozījumi piedāvā arī izveidot jaunu sadaļu, kur būtu runa arī par atbalsta sniegšanu bēgļiem Turcijā. Es saprotu, arī parlamenta lūgumu saņemt piekļuvi regulārai informācijai par to, kā šī nauda tiek tērēta. Šai sakarā vēlos atgādināt, ka komisija jau arī uzklausīšanās šajā komitejā ziņo regulāri, arī ziņojam regulāri AFET un DEVE komitejās Vēlos atgādināt, ka arī komisijas atbildīgajās, atbildīgo dienestu mājaslapās arī tiek, pieņ, tiek uh, publicēta reālajā laikā visjaunākā informācija par šīs naudas, šo fondu tērēšanu, un komisija arī ziņo, uh, par grāmatvedību, par šo fondu grāmatvedības ierakstiem un jaunākais ziņojums ir nosūtīts Eiropas parlamentam 15. septembrī. Un visbeidzot, pakotnē, kas tiek piedāvāta kopā ar vidustermiņa pārskatu, komisija piedāvā iekļaut finanšu regulām arī nosacījumu, ikdē ziņojumā, uh, kā darba dokumentu par to, kā tiek izmantot šie trāsta fondi. Šie trāsta fondi ir īstenošanas fondi, lai palielinātu atbildīju steidzamības un post steidzamības darbībām, un arī nodrošināmo informāciju par reālo situāciju. Nu, tas ir jāsaglabā, lai varētu komisija izmantot šos trāsta fondus kā ļoti efektīvu līdzekli, kā atbildēt uz teicamības jautājumiem ārlietās, piemēram, trāsta fondu izmantošana ANO īpašu mērķu sasniegšanai. Te arī mūsu mērķis ir šo instrumentu saglabāt aktīvu un vienkāršu, tas viss jāpaturprātā. Tad pievērsīšu jūs uzmanību arī tam, ka bēgļu atbalsta fonds Turcija nav trasta fonds. Tas ir atbilstīgs instruments, kas ir budžetā. To pārvalda, piemēram, uh, pirms iestāšanās instruments, humanitārā palīdzība. Un pats šis uh, instruments ir koordinējošs mehānisms, kas ļauj uh, apvienot gan dalību valstu budžeta naudu, gan Eiropas Savienības fondu naudu. Un tagad par grozījumiem, kas attiec uz administratīvajām izmaksām. Te es vēlos izteikt, izteikt uh, pateicību Gairkungam, atbildīgajam referentam par to, ka tiek piedāvāta apropriācija atjaunošana, kā to piedāvā komisija budžeta projektām tad arī ir nepieciešams atbilstīgi īstenot budžetu, un tiešām tas ir ļoti labi, ka komisija un arī citas institūcijas arī uh, ir viensprāts par šādu priekšlikumu attiecībā 17. gadu budžetu. Par pārējām uh, iedaļām mēs uh, arī varam atbalstīt tos grozījumus, kur tiek ņemt vērā arī reģionu komitejas ekosoku un arī parlamenta um, šos uh, jaunos uh, pausteņus. Arī temam ir atrast līdzsvers un atbilstīgs risinājums. Tad uh, ir arī grozījumi, kas piedāvā uh, pārvieto tēriņus no Eiropas Savienības īpašās pārstāvniecības, tātad no kopīgās ārlietu politikas uz ārlietu dienesta budžetu. Komisija arī pārdomā šādu pārvietojumu iespēju, īpaši, kas attiecas uz šo um, pārstāvi, kas uh, ir vienlaicīgi delegācijas vadītājs un arī uh, īpašais pārstāvis. Tā tad ir šī dubultā misija. Tad um, mēs um, arī piefiksējam to, ka dažas grozījumi prasa palielināt arī posteņu skaitu, piemēram, Eiropas parlaments, lai tiktu vairāk pārstāvēts ārlietu dienestā. Komisija uzskata, ka uh, šādi pieaugums nebūtu īsti saskanīgs ar starp institucionālās vienošanās vēstuli un mērķi, kas tur ir noteikts attiecībā uz 5% personāla samazināšanu turpmāko 5 gadu laikā. Tālāk par uh, aizsardzību un sagatavošanās darbiem. Te īpaši vēlos izcelt, ka šī sagatavošanas darbi īpaši attiec uz pētniecības jomu. Uh, kam ir saikne ar aizsardzību. Taču tur nav tieša saikne ar militāro darbību. Šeit sagatavošanas darbība balstās uz pilotu eh, projektu. To piedāvāja Eiropas parlaments. Viens no grozījumiem piedāvā to, ka pašas Eiropas e, Savienības dalība valstis uh, Uh, to finansē un lai arī budžetā tas tiktu atspūļos kā signed re revenue. Mums ir lielas šaubas par šo, vai šīs ārlietu uh, dienests būtu pareizais juridiskais pamats, lai pamatotu tātad šo signed revenue. Vai tas būtu atbilstīgi finanšu regulai? Tad arī vēlos norādīt uz to, ka uh, vairākajos grozījumos arī runa par vairāk kā 20 budžeta līnijām, taču nosacījumi, kas tur ir uh, norādīti, īsti neatbilst šīm attiecīgajām budžeta līnijām. Tad vēlos arī atgādināt, ka uh, šīs rezerves neļaus uh, glūdi īstenot budžetu. Un tad arī runājot par šo, diskutēt par to, vajadzētu to paturēt prātā. Tad ir vairāk grozījumi, kur tiek runāts par specifiskiem labuma guvējiem vai saņēmējiem no šīs budžeta naudas. Te finanšu regulas atrunā to, kā arī jauniešu fondu, piemēram, īstenošanai ir jāīsteno pro, noteikties procedūras un ka šis earmarking nav īsti atbilstīgs finanšu regulai. Tālāk par centralizētajām aģentūrām. Ir arī vairāki grozījumi, kas piedāvā ievērojami palielināt vairāk nekā uh, ievērojams budžeta palielinājums vairāk nekā 20 aģentūrām. Vēlos norādīt uz to, ka 2017. gada budžeta projektā Eiropas komisija jau ir īpašu attieksmi paredzējusi tām aģentūrām, kuras ir tiešām pirmajā frontes līnijā um, pārvaldot drošību un imigrāciju. Šie īpašie aspekti jau ir ņemti vērā. Uh, ievērojami palielinot arī darba vietu skaitu. Taču šīs lielais pieaugums attiecībā uz lielāko daļu aģentūru arī tas būtu pretrunā ar noteiktajiem mērķiem starp institucionālajā vienošanā, lai sasniegtu piecu mērķu samazinājumu personālā institūcijās un arī aģentūrās. Un noslēgumā ar procedūru. Par visu šo grozījumu pakotni pēc komitejas apspriedes, apspriedes un debatēm plenāru sēdē. Eiropas komisija nosūtīs Eiropas parlamentam un padomē detalizētus komentārus pār grozījumiem, par ko būs vienojušies visas budžeta iestādes tad arī reakcija uz um, grozījumiem un uh, grozījuma iekļaušana 2017. gada budžeta projektā arī tad būs daļa no visas šīs pakotnes, uh, par ko runāsim samierināšanās komitejā. Priekšsēdētāji kungs un godētie dāmas kungi deputāti, es uh, ceru, ka uh, jūs ņemsiet vērā šos manus komentārus savās uh, diskusijās, sagatavojoties samierināšanās procedūrai novembrī. Paldies! Merci, monsieur Frezā, merci euh, de nous avoir. Lielas paldies! Lielas paldies, ka pastāstījāt komisijas redzējumu. Un šīs pagaidu piezīmes par balsojumu mums ļoti nodara. Jūs jau rēģējāt uz mūsu galveno referentu iesniegto balsošanas sarakstu un tas mums ļoti palīdz runājot par pilotu projektu un sagatavošanās darbiem. Referenta kungs sapratu, ka būs nepieciešami papildu darbi. Nu, tad pulksten 12.30 paredzēts pārtraukums. Un, ja mums nesanāks līdz tam laikam to izskatīt, tad darīsim to pēcpusdienu. Tad CPP un EPA skatīsim pēcpusdienā, tad droši vien. Ja par to nav komentāru, tad sāksim balsot. Nur, nur ähm, tatsächlich drei, drei. Jā, trīs piezīmes un varbūt viena, viens tehnisks komentārs. Ja tik tiešām runājot par pilotu projektu un sagatavošanās pasākumiem. Uh, procedūra šogad eh, ir ārkārtīgi sarežģīta. Ne tikai tāpēc, ka kolēģu kreativitāte pieauga eh, katru gadu, tā ir viena lieta, budžeta līdzekļi arī mums nepieauga, un līdz ar to mm, tas sarežģīja procedūru. Un, eh, godīgi sakot, balsošanas procedūra būs tāda. Mm intensīva šogad. Mm, dažreiz cilvēki pieļauj arī kļūdas, īpaši grupām gatavojot pilotu projektus un grozījumus. Mēs pārliecinājāmies, ka daži grozījumi neatbilst uh, pantiem, daži grozījumi vispār neeksistē, par kuriem mums it kā jābalso līdz ar to. Uh, pusdienu pārtraukumā būs tas vēl jāpakoriģē. Uh, Un, ja es runāju par kļūdām, tad balsošanas sarakstos vēl pastāv dažas problēmas. Un tad pirms mēs skatīsim kategorijas pēc kārtas, es vēlos tam pievērsties. Viena problēma eh, sociāldemokrātu grupā rubrikā 1A, teiksim, tur ir paredzēta rezerve, ko pieprasa ekonomikas valūtas savienība, kon 60 eh, 5451, un tur uh, mums pierakstīts uh, plus mūsu grupai, bet uh, vajadzētu būt mīnusam. Ekonomikas valūtas komitejas kolēģiem tās droši vien paslīdēja garām, un tad um, par direktora prezas teikto, un te man būtu pāris komentāru, vispirms par beneficāriem. Runāt to ir grūti savienot ar budžeta politiku principam. Es domāju, ka tas visiem skaidrs. Bet šajā konkrētajā gadījumā ir eh, daži pasākumi, kur parlaments uzskata, ka labi būtu paredzēt Eiropas mēroga atbalstu. Un eh, šajā pieteikumā tiek pausts aicinājums šādu atbalstu sniegt. Nu, un nu, Vācija mm, saka, ka dažas problēmas visu laiku atkārtojas. Komisija, mēs esam dzirdējuši no komisijas par iespējām finansēt alternatīvi, un mm, ja tas tā ir, tad mēs varbūt neuzstāsim uz šo mūsu ierosinājumu, bet mm, mums ir skaidra vēlme, lai tas tiktu pieņems. Un tā ir mazāka saturiska problēma. Lielāka saturiska problēma ir ar trasta fondiem un to caurskatāmību. Un arī bēgļu uh, um, infrastruktūru Turcijā. Grozījumos. Uh, Tagad rakstīts lielākoties par šo līdzekļu izlietojumu un problēmām ar to. Un, ja, teiksim, mēs tur neparedzētu attiecīgas kontrolas, mums politiski būtu liela problēma. Es gan uzskatu, ka te svarīgi būtu precizēt, kāda Eiropas Savienības politika būtu jāizmanto, uh, lai šos jaunos instrumentus kā trasta fondu vai Turcijas plānu apgādāt ar līdzekļiem, kādi ir ieplānoti. Runājot par organizācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar attīstības politiku, te uh, jāprecizē finanšu plūsmu pārvaldības iespējas, kas ir šeit palātē. Teiksim, ceturtajā kategorijā par to ir runa un uh, kļūst skaidrs no grozējumiem, ka daudzi cilvēki palātā nav uh, priecīgi par to, ka attīstības ins politikas instrumenti tiek um, izmantoti, lai finansētu uh, citus pasākums, kas ar attīstības politiku nav saistīti, un mēs to saprotam. Uh, un mēs vēlamies eh, īstenot mūsu kontrolas iespējas, kas ir šai palātē. Mēs vēlamies atgūt šīs kontrolas iespējas, jo runājot ar citām politiskajām grupām, es uh, saprotu, ka ir tāda liela um, neapmierinātība uh, Uh, par to, ka komisija un padoma vienojas savā starpā par uh, šiem uh, attīstības politikas instrumentiem un to izmantošanu, un mums tagad jāsniedz piekrišana, kaut arī ar mums nav bijis konsultāciju. Es vēlos uzsvert šo situāciju. Runa nav par situāciju pēc būtības un šis politikas saturu, bet tīri procesuāli. Mums nepatīk, kā uh, izturas pret parlamentu citas iestādes bet tāpat laikā es vēlos uzsvert, ka saturiski mēs atbalstām šo politiku, bet kas mums nepatīk, ir tas veids, kā šo politiku mums, eh, kā lai saka, uzspiež un pieprasa mūsu piekrišanu. Tas ir nepatīkami runājot īpaši par naudām. Ja mēs salīdzinām šo budžeta projektu ar 2015. gada projektu, tad mēs redzēsim lietas, kuru 2015. gadā uh, Eh, mums vēl nebija, un eh, politiski tas varbūt ir pareizi, bet mūs interesē, kas notiek ar, eh, notiek ar Eiropas garu. Un tāpēc šiem ievadu piezīmēm tad vēlos arī ķerties klāt balsošanai. Nu, paldies, referenta kungs. Un vēlos apsveikt jūs vēlreiz ar paveikto darbu. Lielas paldies. Jūs un jūsu komandu. Mēs skatīsim pēc kārtas eh, administratīvās izmaksas piektajā kategorijā, tāda aģentūras, tad 1A eh, kategoriju, 1B, 2, 3, 4 speciālus instrumentus skatīsim. Ja eh, iespējams mēs tiksim līdz 9. punktam līdz pusdienam, mēs to atliksim. Tad skatīsim citas sekcijas otro līdz desmitai, tad pirmo uh, sekciju Eiropas parlaments un galu galā maksājumus. Tad pirmais ansamblis, uh, ko skatīsim, ir trešā uh, sekcija administratīvās izmaksas. Piektā kategorija, trešā sekcija izdevumi. Mums ir pirmais bloks, kas izskaidrots pirmajā pielikumā. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas? Šis bloks tiek pieņemts. Trešais, bl otrais bloks, atvainojiet, uh, izskaidrots otrajā pielikumā par. Par pret, atturas, pieņemts. Trešais uh, bloks. Ne, mēs te balsojam par uh, referenta mutisko grozījumu. Galvenā referenta mutiskais grozījums, lūdzu. Jums ir iespēja to prezentēt. Uh, Jā, ar koordinatoriem par to runājam. Un tas ir kaut kas, ko mēs pamanījām uh, pēdējā laikā uh, pēc um, nesenās uh, tikšanās ar Krūzas kundzi. Tā diezgan relevanta lieta, proti komisāru izturēšanās kodeks, proti kādas uh, uh, blakus aktivitātes ir iespējamas uh, strādājot komisāra amatā. Un uh, tagad pēc um, portfeļa nolikšanas uh, kāds laiks varbūt tā kā jāiztur, nepievēršoties šīm blakus aktivitātēm. Par to mums bija diskusijas, un uh, mēs izlēmām, ka mums te vajadzētu runāt par citu līniju, ne to, ko ierosināja zaļie, un uh, mutiskais grozējums ir eh, attiecīgi mainīt zaļo grozējumu, tā lai tiktu skatīta cita līnija un eh, lai eh, tiktu paredzēta mazāka summa ar pārvietojumu rezervēs, līdz mēs sapratīsim, ko darīt ar šo izturēšanās kodeksu. Labi, mums ir šis 980. grozējums ar mutisko grozējumu par pret. Man šķiet, ka ir pieņems, bet uh, uh, grūti saskatīt, līdz ar to pārbaudīsim elektroniski. 980 plus mutiskais referenta grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un uh, ir pieņemts 32 pret uh, 4 balsīm. Grozījums. Četri tūkstoši piecsimt viens Greslis kundze par pret. Ja jūs Uh, pacelsiet rokas, lai es redzu, tas būtu ļoti labi par vēlreiz. Pret. Man šķiet, ka ir noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Skatāju klū. Beidzam balsot noraidīts 23 pret 15. Nākamais grozījums eh, MPL 318 par, pret, atturas eh, pieņemts. GOE 1072 par, pret, atturas noraidīts. Par rezervēm. Ekon 407 par, pret pret atturas noraidīts. Zaļie 978 par pret atturas noraidīts. EKR 829 par pret pārbaudīsim 928 jo visas rokas neceļas gaisa. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pret 18. Ejam tālāk pie aģentūrām. Vous êtes prêts Nous avons un... Vai visi gatavi? Mums ir pirmais grozējums, kas atkal izveido komisijas kredītus. Un kas ir iekļauts pirmā pielikuma tabulā par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais bloks. Ot, ot, pielikums otrā tabula par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais bloks. Pielikums uh, trešā tabula par, pret. Mm, pārbaudīsim elektroniski, jo neredzu visas rokas atvainojiet. Trešais bloks. Sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot pieņemts 29 eh, pret 9. Lūdzu, cēliet rokas. Grozējums 846 EKR 8252 par pret atturas noraidīts. 847 EKR 8253 par pret atturas atturas noraidīts. Par rezervēm 973 zaļa 7977 par pret atturas noraidīts. Par piezīmēm 347 FM 6165 par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Tagad ir 406, kon 6465 par. Fernandes kungs. Četrsimt seši, ekon seši četri seši pieci par, pret atturs pieņemts. 408, ekon 6467 par, pret, atturas pieņemts. Marinesku 4562 par, pret, atturas pieņemts. Otrā kategorija. Blanko Lopes 4503 par, pret, atturas noraidīts eh, trešā kategorija. 1138 GO, 7785 un Ferreira 4890. Atkrīt, jo par to nobalsojam blokā. Tas skar arī 1140 un eh, tagad mēs esam pie 351. Ejam tālāk. Ā, tas ir arī viss. Mēs uh, sākam skatīt kategoriju 1A. Pirmais bloks, um, pirmā tabula pielikumā par un pret atturas pieņemts. Trešai, otrais bloks atvienot, uh, otrā tabula pielikumā par, pret, atturas pieņemts. Trešais bloks, trešā tabula pielikumā par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais bloks par, pret, atturas pieņemts. Budži 4767 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamais grozījums FDD 7200 ENF 8101 par. Pret. Atturas noraidīts. Guvēja 7796 par pret atturas noraidīts. Ko 7799 par pret atturas noraidīts. Go 8477 par pret atturas noraidīts. Budža 9006 Nirjada par pret atturas noraidīts. Budž 9007 Nirjadā par pret atturas noraidīts. Nākamais ENF 8102 FDD 7201 un Budž 4228 Kelmelkung par pret atturas noraidīts. NF 8103 un FDD 7202 par pret atturas noraidīts. Abi noraidīti. Goja 7733 e un Bodži 4768 par pret atturas noraidīti. Budži 4334 4, GO 7736, Budži 4771, Empola 5617, a, ne, atvainojiet, saka priekšsēdātais, nesākumā 4334, Coltek par pret atturas noraidīts. GO 7736 un Empola 5617 par pret atturas noraidīts. Bugi 4900 Marinesku par, pret, atturas, noraidīts. E ENF 1812 par, pret, atturas, noraidīts. Bugi 4218 uh, par, pret, atturas, noraidīts. Empl 5619 par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. Zaļie 7,975 par pret atturas noraidīts. Zaļie 7,970 par pret atturas noraidīts. Ekon 6,451 par pret atturas noraidīts. Gojas 7769, budžu 4804 par, pret, atturas noraidīts. Gojas 7775, budžu 4810 par, pret, atturas noraidīts. EFDD 7218 par, pret, atturas noraidīts. Zaļie 7955 par, pret pret atturas noraidīts. E ENF 8147 par pret atturas noraidīts. Kult 6364 par pret atturas noraidīts. Zaļie 7955 par pret atturas noraidīts. Budži 4451 par pret atturas noraidīts noraidīts. Budži 4512 par pret atturas noraidīts. Go 8437, budži 4867 par pret atturas noraidīts. Zaļie 7991 par pret atturas noraidīts. Zaļie 7991 par pret noraidīts. Zaļie tas pats numurs līnija 32050102 par pret atturas noredīts. Nākamais grozījums 7971 par pret atturas noraidīts. Par rezervēm. SMD uh, atsauc savu grozījumu. Tagad zaļie 7992 par pret. Atturas norēdīt zaļie 7992 par pret. Atturas norēdīts. Piezīmes. Līnija 020201 1087 goja 4769 individuāli goja locekļi par pret. At, atturas noraidīts. 4, 3, 3, 1 par, pret, atturas noraidīts. 4, 2, 2, 7 par, pret, atturas. Pārbaudēsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tāds uh, sadalījums 50 pret 50, tas nozīmē noraidīts. Tas bija 4331. Nē, tas bija 4227. Labi, tagad 4550 par pret Es neredzu visas rokas, kolēģi. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit trīs pret septiņpadsmit pieņemts. Četri, trīs, trīs, divi par. Pret. Atturas. Noraidīts. Četri, divi, septiņi, divi par. Pret atturas noraidīts 4273 par pret atturas noraidīts 309 empul par pret atturas noraidīts. 090501, 1174 GOE un 4857 individuālie GOE locekļi par pret atturas noraidīts. Empl 311 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22 eh, pret 17, 346 FM par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts. 312 ampul par pret atturas pieņemts. 329 ampul ar referenta mutisko grozījumu. Nu, es nebūtu tāds tehnisks uh, grozījums priekšsēdētāja kungs, jo budžeta skaitļi te nav, pal, te nav jāpalielina. Uh, piezīmēs mēs uh, šo to grozām un saistības tiek uztvērtas nedaudz citādāk, bet tā ir tīri tehniska lieta. Skaidri šādi grozīts 329 ampulu par pret atturas pieņemts. 156. grib par pret atturas pieņems 286 tran par pret. Pārbaudīsim. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, Balsis ir sadalījušās, eh, līdz ar to noraidīts. 3003 budža referents un 4909 delī. A, ne, atvainojiet, atvainojiet, atvainojiet, saka priekšsēdētājs. 3003 budža par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 uh, pret 19. 9, ne 4, 9, 0, 9 atkrīt. Neatkrīt. 4, 9, 0, 9 par. Ok. Il est tombé. Atkrīt.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 pret atturas noraidīts. 4289 par pret atturas noraidīts. Un mēs eh, līdz ar to pabeidzam 1A. Abi. 1B. Un kompromis. Kompromiss. Par kur balsojam blokā? Otrā tabula pielikumā. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. No 4.02.62. Būtu 4.3.4.3. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts. 4.2.3.0. Par. Pret atturās norādīts. 824 par pret atturās norādīts. Trīspadsmit nulle trīs nulle seši nulle viens, būs četri pieci astoņi pieci, kas par pret atturās norādīts. Budžets 4375 par pret atturās noraidīts. EKR 8226 par pret atturās noraidīts. Budžet 4376 par pret atturās. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Skatāju klū. Beidzam balsot. Es atvainojos, saku, priekšsēdētājs norādīts ar diezgan lielu balsu pārsvaru. 4, 3, 7, 7 par. Pret. Atturās. Norādīts. 4, 3, 7, 9 par. Pret. Atturās. Norādīts. Rezerves tālāk. Budžets 4, 4, 9, 4 par. Pret atturās noraidīts. 4, 4, 9, 5 par pret noraidīts. 4, 4, 9, 6 par pret noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Skatāju kļūdu. Beidzam balsot. Noraidīts 30 balsis pret 9 pār. 7, 8, 7, 3 aldi ir atsaukts. Budžets 4, 4, 9, 7 par. Pret. Atturās. Noraidīts. Budžets 4, 4, 9, 8 par. Pret. Noraidīts. 4, 4, 9, 9 par pret atturās noraidīts. Budžets 4276 par pret atturās noraidīts. Budžets 4500 eh, par pret atturās noraidīts. 3004 par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. EPP deputātu ir par daudz, viens par daudz. Viens balsotājs no EPP rindām ir par daudz. Tagad viss kārtībā. Grozījums noraidīts 17 pār 23 pret. Zaļie 7, 9, 6, 8 par pret. Atturās noraidīts. Budžets 4, 2, 7, 4 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 par 20 pret. Empul 5, 6, 8, 0. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Fem 6, 1, 6, 0 par. Pret. Atturās. Pieņemts. Fem 6, 1, 6, 1 par. Pret pret atturās pieņemts. FEM 6162 par pret atturās pieņemts. FEM 6163 par pret atturās pieņemts. Tālāk. Jauniešu nodarbinātības iniciatīva, pirmais grozījums 4762 par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts goļ 7722, kas par? Ā, tas ir tāds pats identisks. Empel 5674, kas par? Pret, atturās, norādīts. Budžets 4492, par? Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 balsts pret, 16 pār. Tālāk divi identiski, buģis 4766 un guja 7726. Kas pār? Pret. Atturās. Norādīts. Divi grozījumi MPL 5618 un e EPP 7443. Kurš pār? pret, pārbaudīsim. Sākam basot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 17 pret. Tālāk 4, 2, 7, 7 pār pret atturās noraidīts. 2 identiski 4, 7, 3, 4 un 7, 6, 8, 9. Kurš pār? Pret atturās, noraidīts. Esam noslēguši ar pozīciju 1b. Tagad balsosim par pozīciju 2. Pirmais bloks. pielikums tabula 1, kas par? Piekontra. Pret atturās pieņemts. Otrā tabula otrais bloks, kas par? Pret atturās trešais bloks. Trešā tabula par? Pret atturās pieņemts. Tālāk atsevišķi balsojums 4339, kas pār pret atturās noraidīts. Četri, pieci, trīs, trīs par pret atturās noraidīts.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 77404775 eh, par pret atturās norādīts. 4229 par pret atturās norādīts. 4, 3, 5, 1 un 4, 4, 6, 1 par pret atturās norādīts. 7, 7, 4, 4, 4, 7, 7, 9 par pret atturās norādīts. 4, 2, 2, 6 par pret atturās norādīts. 4, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 4, 6, 2 par pret atturās norādīts. 4, 2, 3, 1 par pret atturās norādīts. 7, 7, 4, 1, 4, 7, 7, 6 par pret atturās norādīts. Nākamais par pret. Četri, trīs, pieci, trīs, četri, četri, seši, trīs par, pret, atturās, norādīts. Četri, četri, seši, četri par, pret, atturās, norādīts. Septiņi, septiņi, četri, pieci, četri, septiņi, astoņi, nula par, pret,

pret atturās noraidīts. 775, 2, 4, 7, 8, 7 par pret atturās noraidīts. 4, 2, 9, 3 par pret atturās noraidīts. 8, 4, 7, 2, 4, 9, 0, 0 par pret atturās noraidīts.

pret atturās norādīts. Tālāk vesela virkne grozījumi, par kuriem mēs varbūt varētu nobalsot blokā. 4, 4, 6, 8, 6, 9, 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 4, 4, 7, 4 par pret, atturās, norādīts. 7, 7, 5, 5, 4, 7, 9, 0 par, pret, atturās, norādīts. 7, 7, 5, 6, 4, 7, 9, 1 par, pret, atturās, norādīts. 4, 5, 2, 5 par, pret, atturās, norādīts. 4, 3, 5, 4, 4, 4, 7, 7 par, pret, atturās, norādīts. 4, 2, 2, 3 par, pret, atturās, norādīts. 7, 8, 8, 7, 4, 3, 0, 2 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par šo grozījumu. Noraidīts. 8, 1, 3, 2 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 8, 4, 6, 0 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 4, 2, 3, 5 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 7, 7, 6, 7, 4, 8, 0, 2 par. Pret pret, noraidīts. 4, 3, 7, 3 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 4, 6, 2, 4, 8, 9, 0 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 4, 4, 9, 4, 8, 7, 9 par, pret, atturās, noraidīts. 4, 5, 2, 3, kas par? pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 24 balss par, 13 pret. 6081 par, pret Nu, būtu jauki, ja jūs celt rokas. Seši nulle astoņi viens. Kurš par? Pret. Atturās. Paldies. Noraidīts. Seši viens seši seši divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 pār 19 pret. muzikāla pauze. Seši, viens, seši, septiņi, divās daļās. Pirmā daļa, kas pār? Otrā, ne, es atvainojos, priekšējās pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa pār. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot.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 lai jūs varētu sagatavot savus dokumentus ar balsošanas sarakstiem. Le vote commence par... Euh, Sākām balsot ar vairākiem blokiem. Pirmais uh, bloks, pirmā tabula, pirmais pielikums par pret atturās pieņemts. Otrā, otrais bloks, otrā tabula par pret atturās pieņemts. Trešais bloks par pret atturās pieņemts. Tagad atsevišķie balsojumi. kas par pret atturās noraidīts. 7, 2, 23, kurš par pret atturās noraidīts. Seši, septiņi, nulle, deviņi par, pret, atturās, pieņemts. 6, 7777, kas par pret atturās noraidīts. 7227. 777, 481, 2. Mēs atvainojam, saka priekšsēdētājs. 7225 par pret atturās noraidīts. 7227 par pret atturās noraidīts atturās noraidīts. 7, 7, 8, 0, 4, 8, 1, 5 par, pret, atturās, noraidīts. 4, 2, 4, 0 par, pret, atturās, noraidīts. 7, 7, 0. Pārbaudīsim, saka priekšsēdētājs. 4240. Sākam balsot par šo grozījumu vēlreiz. Beidzam balsot, noraidīts. 22 pret, 15 par. 7, 7, 8, 6, 4, 8, 2, 1 par, pret, atturās norādīts 8, 4, 6, 3, 4, 8, 9, 1 pret atturās norādīts 4, 3, 9, 4 par pret norādīts 8, 4, 0, 6 4, 8, 3, 8 par pret atturās norādīts 4, 4395 par pret atturās norādīts. 8407 4839 par pret atturās norādīts. 8408 4840 par pret atturās norādīts. 8245 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. No EPP ir viens balsotājs par daudz. Jūs ļaunprātīgi izmantojat savu uh, pārsvaru. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 21 par 17 pret. 7, 7, 8, 8, 4, 8, 2, 3 par pret. Atturās norādīts.

7964 par pret atturās noraidīts 4210 par pret atturās noraidīts 4398 par pret atturās noraidīts 8418 4849 par pret atturās noraidīts noraidīts. 4, 5, 3, 2 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 4, 1, 2, 4, 8, 4, 3 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 4, 1, 3, 4, 8, 4, 4 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 4, 1, 0 par, pret, atturās, noraidīts. Astoņi, viens, četri, deviņi par, pret, atturās, noraidīts. Četri, divi, eh, viens, viens par, pret, atturās, noraidīts. 4, 5, 3, 3 par pret atturās, noraidīts. 8410 par, pret, atturās, noraidīts. 7976 par, pret, atturās, noraidīts. 8420 par, pret, atturās, noraidīts. 4239 par, pret, atturās noraidīts. 4401 par pret atturās noraidīts. 6092 48 28 par pret atturās noraidīts. 5455 par pret atturās noraidīts. par rezervēm 8202 par pret atturās noraidīts piezīmes 6417 711 no kas par pret atturās visu rūks netika pacēts tātad tagad izmantosim elektronisko balsošanu sākam balsot 6, 4, 1, 7, 7, 1, 1, 0, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Pieņemts 29 par, 8 pret. 8, 4, 0, 6, 4, 8, 3, 8 par. Pret. Atturās, noraidīts. 6, 1, 7, 2 par. Pret Šķiet, ka pieņemts, bet uh, jūs man palīdzētu, jo celtu rokas tad, kad es aicinu to darīt. 841, 84, 849 par, pret, atturās, noraidīts, 8149 par, pret, atturās, noraidīts, 8149. 6173. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 6707 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 6700 par. Pret. Atturās. Pieņemts. Es atvainojos, nu, saka priekšsēdētājs, šīs grozījums atkrita. 6391 par pret atturās pieņemts 4271 par pret pieņemts 6702 par pret atturās pieņemts 9003 par pret atturās noraidīts 7793 4828 par pret atturās noraidīts 7 7704 4749 par pret atturās noraidīts 6150 par pret atturās pieņemts 5456 par pret atturās pieņemts 6159 par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6059. Eh, Kurš pār pret? Četri eh, tūkstoši eh, četrdesmit astoņi par pret. Pārvaldīsim elektroniski. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Če, 5, 4, 5, 5. Kurš par? Pret. Atturās pieņemts. Līdz ar to esam noslēguši ar šo pozīciju. Balsošanu par šo pozīciju. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji. Lūdzu. Vai varbūt piecu minūšu pauzi mēs varētu ieviest, lai varētu padzert kafiju vai ko tam līdzīgi? Piecas minūtes. Prieksēdēties. Jā, nu, varētu būt labs risinājums, lai katrs varētu atpūsties 5 minūtes. Nu, parasti tās ir 10.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 Atmila.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

Cienījamie kolēģi, es vēlējos tikai norādīt. Vēlējos piedāvāt, ka šorīt mēs varētu turpināt balsošanu par ceturto pozīciju, par specifiskiem instrumentiem un, un par specifiskiem instrumentiem un citām pozīcijām. Un ja mums izdosies noslēgt balsošanu par šīm te trim pozīcijām, mēs varēsim pārtraukt savu darbu. Un šo pēcpusdienu, 2015. mēs balsosim par Eiropas parlamenta budžetu pirmo pozīciju. Es domāju, ka Jans Gērs varētu mums uh, attiecīgi informēt, un mēs varētu balsot jo saskaņā ar noteikumiem par maksājumiem mums būtu jābalso kā par pēdējiem. Un tad mēs skatītu pārējos punktus, kas ir mūsu darba kārtībā. Bet, uh, jā, man ir arī jā, kas saka šis paziņojums. Georgievs kundze kandidēs uz ANO ģenerāla sekretāra amatu. Sekotu Banki Munam, viņas valdība apstiprināja to, ka oficiāli tiek prezentēta Georgievs kundzes kandidatūra uz ANO ģenerāla sekretārs amatu. Un mēs zinām, cik ļoti mērķiecīga ir Georgievs kundze. Tiešām varbūt ļoti efektīvi šajā uh, kandidatūrā iespējams, kā mēnesī viņa arī nodarbosies tikai vienīgi ar šo kampaņu pēc iespējas efektīvāk un tiešām vēlam viņai panākums, bet tas nozīmē to, ka brīdī, kad notiek sarunas par 17. gada budžetu un uh, par daudzgad finanšu schēmas pārskatu, Tad šajā brīdī Georgievs kundze augstu novērtējam viņas darba efektivitāti, viņa tiešām varētu pietrūkt šajā laikā. Tā ir laba ziņa, ka viņa ir kandidāta, bet nu, tā ir slikta ziņa, ka viņa vairs nebūs ar mums, lai piedalītos šajās uh, ļoti delikātajās sarunās. Protams, es uzticos pilnībā referentiem, uh, uzticos katram, kas piedalīsies uh, trialogos. Lūdzu, deprēkungs, priekšsēdētāji kungs, man ir ļoti liels prieks par šo ziņu attiecībā uz Georgievas kundzis, viņu ļoti augsti cienu. Uh, Vai tā ir oficiāla informācija par to, ka viņi tiešām dosies mēnesi atvaļinājumā, vai tās ir tikai baumas? Es iedomājos, ja tiešām viņi dosies prom uz mēnesi, tad komisija izvēlēsies citu komisāru, kas uzņemsies uh, viņas darba pienākums. Nevar iedomāties ne, ne brīdi, ka komisiju nepārstāvēs komisārs šajā budžeta sarunu fāzē. Es saprotu, ka mums nepieciešama skaidrība. Tas būs Ettinger kungs, kurš aizstās Georgievs kundzi. Tas jau ir apstiprināts. Gadēļ jūs to neteicāt priekšsēdā, es tik, tikko saņēmu informāciju. Fernandes kungs, paldies portugāļu valodā. Es, eh, es ceru, ka komisāris kundze kas ir apstiprinājuši savu kandidatūru. Es ceru, ka viņa arī ievēros tās pašas procedūras, ko ievēroja citi kandidāti, jo ir vesela virkne procedūru, kas ir jārespektē. Un es tiešām ceru, ka viņa arī tad rīkosies tāpat kā citi kandidāti. Tad arī komisārs, kurš pārņems viņas darba pienākumus budžeta jomā, viņam būs ļoti ātri jāpielāgojas, lai tiešām būtu sarežģītu sārunu uzdevumu augstumos par Eiropas Savienības budžetu 17. gadam un DSF pārskats. Tādējādi tiešām būtu ļoti labi redzēt, interesanti redzēt, kas tad īsti notiks. Kad tiek paziņots, kā komisāre, un es augsti, protams, novērtēju viņas līdz šim paveikto darbu. Es saprotu, ka ir jau arī paredzēts, ka Eitinga kungs aizstās viņu uh, šai sarunās, bet es domāju, ka institūcijās tas radīs tikai nestabilitāti. Tās atricinās uh, komisiju, un tas viss notiek brīdī, kad uh, ir jāved sarunas par 17. gada budžetu. Jaunais budžeta komisārs noteikti būs kompetents. Es ceru, ka viņš būs uzdevuma augstumos teiksim, ka nu, labi, šaubu man par uh, to nav. Tā, uh, nu, es arī uh, vēlos nodot labākos vēlējumus Georgievas kundzei. Es ceru, ka viss ļoti labi noritēs. Tad, uh, kad, nu jā, mums uh, nāksies uh, vest sarunas ar Rētingerkungu. Ceru, ka viņš būs uzdevuma augstumos un arī palīdzēsim viņam, ja nepieciešams, lai viss tiešām noritētu gludi. Un te es runāju tikai un vienīgi savā vārdā. Īpaši vēlos arī to izcelt, reaģējot uz tātad jūsu minēto paziņoto jaunumu. Navakova kungs pavisam īsi, jo nevēlos visu rītu runāt par uh, šo uh, jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms vēlos uh, norādīt, ka nominācija un iespējamā komisārs uh, vicepriekšsētājs Georgijos ievēlēšana ir vispirms milzīgs gods Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības institūcijām un arī mums budžeta komitejai, jo viņa ir atbildīga. Es tiešām uh, ceru, ka Viņa un ekspertu komanda darīs visu, lai varētu nodot arī darbu Ettinger kungām. Es ceru, ka jebkāda nestabilitāte nekas tāds nenotiks. Jā, nu tā, protams, būs laba ziņa arī Bulgārijai. Uh, Madame Calvillo non plus. Mums eh, citi šķiet eh, nevēlas eh, kandidēt. Tad turpinam. Eating four. Ceturtā pozīcija. Tātad par visiem šiem maksājumiem. Kurš par? Kurš pret pirmo pielikumu atturas? pieņemts šis bloks. Otrais bloks, otrā tabula. Kurš par? Kurš par? Jā, tiešām šī jaunums, jaunums uz iemidzināja. Kurš par, kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Trešā tabula. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Ceturtais bloks. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, atsevišķais balsojums. 7, 6, 1, 4, 4, 6, 7, 1 par. Kiekont. Pret. Atturas. Noraidīts. 7, 2, 3, 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 4, 4, 7, 5 par pret atturas noraidīts 7, 7, 5, 7, 4, 7, 9, 2 par pret atturas noraidīts 8, 1, 2, 0, 7, 7, 5, 8, 4, 2, 2, 1, 4, 7, 9, 3 kurš par kurš pret atturas noraidīts 7, 5,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 atturas noraidīts. 7710, 4755 par, pret, atturas noraidīts. 8465, 4893 par, pret, atturas noraidīts. 8466, 4894 par, pret, atturas noraidīts atturas noraidīts. 7711, 4756 par pret atturas noraidīts. 4410 par pret atturas noraidīts. 77134758 par pret atturas noraidīts. 7235 par pret atturas noraidīts. 4412 par pret. Lūdzu, celiet rokas. Nu, tad elektroniski. Par septiņi, divi,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 atturas noraidīts. 771, 4, 4, 7, 5, 9 par pret atturas noraidīts. 4, 4, 3, 3 par pret. Nu, daudz rokas nepaceļas. Atgriežos pie 7.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 rezervēm. 6677 par pret atturas norēdīts. 8236 divas, divi balsojumi. Pirmā daļa 45% rezerve. Lūdzu, kurš par? Pret? atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tālāk 4, 2, 7, 8 par pret. Kurš atturas? Elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Skatāju duvēju. Chacun a voté. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts 29, 7. 5, 3, 2, 1 par pret. Atturas. Noraidīts 4, 2, 7, 9 par pret. Atturas. Noraidīts 4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 7,459,480. Tagad balsojam 7459, 4480, kurš par? Kurš pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 25 pret 12 pār 5, 9, 8, 1. Kurš pār? Trīs rokas redzēja. Kurš pret? Daudz vairāk roku. Norādīts 4, 2, 8, 1 pār pret atturas norādīts.

atturas noraidīts. 4490 par. Kurš pār 4490? Kurš pret? Pārbaudam elektroniski. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 2, 8, 3 par. Pret. Atturas noraidīts. 7, 4, 6, 2. 4, 4, 8, 2. Par. Pret. Atturas noraidīts. 4489 par pret. Pārbaudam. 189. 4489. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Vienāds balss skaits noraidīts. 5987 par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Sur le 5987. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Norādīts. 4284 par pret 4, 2, 8, 4. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudam, sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 7, 4, 6, 3, 4, 4, 8, 3. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudam elektroniski. Skatāju kļū. Beidzam balsot. Norēdīts. 5, 9, 8, 3. Par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 pret pārbaudam elektroniski. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 5, 4, 7 par, pret, Elektroniski pārbaudam. Nevar saprast. Beidzam balsot. Nē, nebija skaidrs, noraidīts. 18 pār, 18 pret. 7, 4, 6, 6, 4, 4, 8, 6 pār. Pret. Noraidīts. 7, 4, 6, 7 par pret norēdīts. 4, 5, 2 par pret. Vēlreiz pārbaudam. Beidzam balsot. 19, 19. Noraidīts. 4, 5, 4, 6 par. Pret. Ļoti daudz rokas tomēr neceļas elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.

Skatāj, kļūt. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 21 pret. 7, 7, 9, 4, 4, 8, 2, 9 par. Pret. Atturas noraidīts. Tādējādi esam beiguši balsot par šo ceturto rubriku. Tagad īpašie instrumenti. 4000. 4347 par pret noraidīts. 5623 par pret atturas noraidīts. 8238 par pret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 Piedodiet, piedodiet, pieņemts. Astoņi, četri, četri, astoņi, četri, astoņi, septiņi, astoņi. Pār, pret, atturas, noraidīts. 41, 560. 7415 par pret, atturas, pieņemts. 126, qui est pour?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 Par citām sekcijām Taranda kungs, kas, ziņ, kas ir referents, lūdzu, varbūt vēlaties ko teikt. Jā, paldies, tiešām ļoti īsi. Es vēlos atgādināt kolēģiem, kas balso, ka plenārsēdē Strasbūrā mums notika diskusija par padomas pozīciju un ar mandātu, ko man piešķīra kolēģi budžeta komitejā es um, paziņoju, ka vēlamies atjaunot budžetu projektu un atkal iekļaut tajā eh, visus um, līdzekļus, kas tika izsvītroti pēc budžeta īsinājuma. Runājot par Eiropas ārējas darbības dienestu, eh, tur gan man būtu dažas detaļas Proti AFET komitejai ir grozījums paredzēt piet, 500 tūkstošus rezervēm strateģiskai komunikācijas darba grupai. Man tas šķiet absurdi e, tieši budžeta ziņā, jo, kad mēs pieņēmām lēmumu, ka darbi, da šīs darba vietas ir vajadzīgas, tas nav tikai uz papīra, mums nepieciešams personāls, cilvēki. At, Ļaujiet atgādināt, ka te runa ir par fundamentāli svarīgu problēmu. Padomājiet par notikumiem Ukrainā un hibrīd kampaņām, ko tagad palaida pret Eiropas Savienību. Tā kā es aicinu balsot pret šo EEAS grozījumu mūsu balsošanas sarakstā. Un otra lieta - Gājerkungs un es pats sagatavojām mutisku grozījumu budžeta līnija 1100, kas ir pamatalgas. Un par to balsos pirms afet grozījuma. Un tur ir par 30%, ko mēs vēlamies ie iekļaut rezervēs. Svarīgi ir pateikt, ka mutiskais grozījums izriet no sarunām starp Broka kungu un uh, priekšsēdētās vietnē, komisijas priekšsēdētās vietnieci, vietnieci Mogrīnī kundze. Un, ja šo grozījumu pieņems, tad um, afet grozījumi, kas pieprasa š, šo pārvietojumu uz rezervēm 30%, 30%, un šādu grozījumu kopumā tekstā ir 10-11, ka tie vairs nebūs vajadzīgi. Tas bija konstruktīvās piezīmes no manas puses. Paldies, Taranda kungs! Un tagad sākam balsot. Pirmais uh, balsojums blokā, uh, kur runa ir par um, līdzekļu atkal piešķiršanu uh, tiesai, uh, ombudam, uh, EDPS, ECA un ārējais darbības dienestam ar dažiem, uh, dažiem grozījumiem. Tātad kopumā blokā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, otrā sekcija Eiropadome. dome un padome. Tie trīs grozījumi, par kuriem var balsot blokā par, pret, atturas. Šie grozījumi tiek noraidīti. Tagad Eiropas kopiena tiesa. Grozījums 8244 par, pret, atturas, noraidīts 8243 par, pret, atturas atturas, grozījums noraidīts. Tagad revīzijas palāta pirmais grozījums 4642. Otrais grozījums 4645 un trešais grozījums 4646. Šos par šiem grozījumiem varam balsot blokā par, pret, atturas, grozījumi tiek pieņemti. Par Eiropas ekonomi, ekonomikas saulietu komiteju. Grozījumi 7313 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 8239 par, pret Jā, pirmo nepieņēma, tad mums jābalso par šo, par pret atturas noraidīts. 7314 par pret atturas noraidīts. Grozījums 1454 eh, par pret atturas pieņemts. 7101 par pret atturas atturas pieņemts. 7315 un 7316 varam balsot blokā par, pret, atturas, noraidīts. 7102 par, pret, atturas pārbaudīsim, jo neredzēju visas rokas. 7102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 26, 6 pār 12 pret 8, 2, 4, 0 un 7, 3, 1, 7, par kuriem varam balsot blokā. Ne tikai par tiem diviem, bet arī par pārējiem 7, 3, 1, 8, 1, 9, 2, 0, 2, 1, 2, 2 par pret atturas noraidīti. Nu, un tagad uh, personāla politikas plāns 1454 uh, par pret atturas pieņemts. Reģionu komiteja. 7104 par pret atturas 7, 3, 2, 3 par pret atturas noraidīts 8, 2, 4, 1 par pret atturas pieņemts eh, noraidīts, noraidīts pārlabos sevi priekšsēdātais 7, 3, 2, 4 par pret pret atturas noraidīts. 1, 4, 5, 4 par pret atturas pieņemts. 7, 3, 2, 5 un 7, 3, 2, 6 blokā par pret noraidīts. 7, 3, 2, 7 par pret pret noraidīts. 8242 par pret atturas noraidīts. 7328, 7329 blokā par pret atturas noraidīts. 7, 1, 0, 6, 4, 6, 4, 7 par pret atturas pieņemts 7330 un 7331 blokā par pret atturas noredīts 7107 par pret īsti nevarēja saprast pārbaudīsim elektroniski sākam balsot Beidzam balsot. Pieņemts uh, 24 par 15 pret uh, 1454 par pret pieņemts. Eiropas ārējās darbības dienests. Pirmais balsojums ir bloka grozījumiem 2801 par līnijām 1100, 1102, 1103 un 225. Blokā balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 3005. Par ko nebalsosim? 5359 par, pret, atturas Es neredzu visas rokas. Vēlreiz 5, 3, 5, 9 pār, pret, atturas, pieņemts. 7, 3, 3, 5, 7, 3, 3, 6 par, blokā balsojam pret, atturas, noreidīts. 8, 3, 0, 1 par, pret, atturas atturas noraidīts. 7340 par pret atturas noraidīts. Piezīmes un rezerves. Mums uh, ir mutiskas grozējums, ko jau pieminēja Gaira, Gaira kungs. Varbūt Gaira kungs vēlas ko papildināt, ja lūdzu priekšsādātāji. Tas ir mutiskais grozējums, ko prezentē Tāranda kungs ievada, un šis ir mūsu kopīgais grozījums, un šī ir iespēja afet um, praktiski afet pieprasījums tiek apmierināts pateicoties Magrīnī kundzes vēstulei. Labi. Tagad balsosim par šo mutisko grozījumu. Lūdzu, paceliet roku, kas par. Tagad pret atturas, neviens neatturas, eh, ir pieņemts šis grozējums. Tagad 5359, kas ir savietojams ar mutisko grozējumu. Pret. Redīts. 5300. Un par um, daudzām dažādām līnijām. Un mums tur ir jābalso blokā uh, par pret atturas noraidīti visi šie grozījumi. Un tagad, kolēģi, mēs pabeidzam šim rīt, rīta cēlienam paredzētos balsojumus. Tagad mēs dosimies pārtraukumā un tiksimies pēcpusdienā un balsosim tālāk par budžetu, par pilotprojektiem, sagatavošanās darbiem un maksājumiem. Un es domāju, ka pēcpusdienā mēs varēsim izskatīt ziņojumus, kas bija paredzēti rītdienas rītam. Un jā, mums tas izdosies tad praktiski mēs varam atcelt rītdienas sanāksmi. Ja neviens nevēlas izteikties, sēde tiek pārtraukta. Jā.